knows very well. Uh, dear colleagues. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Labdien visiem! Sveicu mūsu romāņu kolēģus, viņiem šodien ir svētki. Sveicu kolēģus no abām komitejām. Pirmais darbkārtības punkts ir darbkārtības pieņemšana. Ja neviens negrib kaut ko komentēt, tad mēs pieņemam darbkārtību bez izmaiņām. Uh, Neredz, ka kāds gribētu kaut ko teikt. Mani paziņojumi, divi paziņojumi. Šī sanāksme tiek eh, translēta internetā, tieši saistē, un otrkārt mums ir pieejams eh, mutiskais tulkojums 22 valodās. Un mūsu procedūra ir sekojoša. Jūs zināt, kāda tā ir, jo šī ir trešā mūsu komiteju sanāksme. Sveicu jūs visus. Eh, šajā sanāksmē mēs strādājam kopā, lai izstrādātu šo svarīgo ziņojumu, un esam paredzējuši debatēm divas stundas. Līdzīgi kā iepriekšējās sanāksmēs, abas komitejas ir vienojušās, ka šo sanāksmi vadīs abu komiteju priekšsēdētāji, Vikija Fordas kundze un es. Esmu par to ļoti priecīgs. Un mums ir 1287 grozījumi, neskaitot vēl citu komiteju atzinumus, un visi atzinumi ir pieejami šobrīd, esam tos saņēmuši, un ļaujiet man apsveikt abas līdzreferentes, Gebhārdas kundzi un Kalasas kundzi. Jūs esat paveikušas lielisku darbu, tas noteikti nav bijis viegli sadarboties, jo ir ļoti daudz arī ēnu referentu, apsveicu arī viņus no abām komitejām. Tie ir kopā 17 cilvēki, kas ir iesaistīti šajā darbā. Neskaitot mūsu sekretariāta uh, darbiniekus un uh, vietniekus, bet viņi, protams, mums ļoti palīdz. Šodien viedokļu apmaiņā mēs pievērsīsimies vairākiem kompromisiem par vairākiem pāntiem, kas līdz šim ir piedāvāti, bet mēs ar Vikiju Fortis kundzi vienojāmies, ka būtu lieliski, ja abas mūsu referentes un ēnu referenti varētu pēc iespējas eh, vairāk pateikt arī par citiem kompromisu grozījumiem, kuri varbūt vēl nav pabeigti, bet varbūt tas pat ir svarīgāk eh, mūsu diskusijām, jo ja jūs eh, esat saņēmuši kompromisus 10 vai 12 vai vispār jau nav svarīgi, cik kompromisus, tad kā tad ar pārējiem grozījumiem? Tas ir pats svarīgākais jautājums. Varbūt jūs varētu par to parunāt. Arī ēnu referentiem izsaka šo aicinājumu. Lūdzu, centieties mums to izskaidrot. Labi. No citām komitejām saņemtos atzinumus mēs arī iekļausim mūsu balsošanas sarakstā kā parasti un arī kompromisus grozījums izmantosim. Tagad esam diskusiju sākumā. Vispirms mums ir jāapstiprina protokols sanāksmē, kas notika 10. novembrī šogad, un šis protokols arī jūsu dokumentos, ja komentāru nav, tad eh, protokols ir uzskatāms par apstiprinātu. Tā tad apstiprinām protokolu. Un tagad, ja drīkst lūgt mūsu līdzpriekšsēdētāju Vikiju Fordu izteikties, lūdzu. Čē. Paldies, priekšsēdētāja, priekšsā, līdzpriekšsēdētāja kungs. Paldies visiem, ka ieradāties šodien tikai lai precizētu, kur mēs tieši atrodamies. Mēs paredzam balsot par parlamenta rezolūciju 14. decembrī. Mēs apzināmies, ka komisija ir paredzējusi arī prezentēt dažus priekšlikumus nākamnedēļ. Uh, Tātad būtu tiešām noderīgi šajās diskusijās, ja mēs diskutētu ne tikai par tiem kompromisiem, par kuriem mēs varam vienoties, bet arī par tiem, kuros ir viedokļu atšķirības, lai uh, referents to labāk varētu izprast. Un arī, ja deputātiem ir konkrēti komentāri par um, tiem priekšlikumiem, kas varētu parādīties nākamnedēļ, tad es ceru, ka komisija uh, ļoti uzmanīgi klausīsies, jo parlaments varbūt uh, uh, ieņems citu pozīciju nekā komisija. Un uh, tieši par šīm lietām, par ko komisija ir gatavojusies sniegt paziņojumus pagājušajā nedēļā. Un šī varētu būt pēdējā iespēja mums ietekmēt uh, komisijas viedokli, vismaz daļēji. Un tagad vārds atpakaļ jums, Buzek kungs. Paldies! Mums nav daudz laika, uh, kopumā ir palikušas trīs nedēļas, lai pabeigtu mūsu darbu. Tātad laika nav daudz. Tad sāksim tagad ar uh, mūsu līdzreferentēm. Vai jūs esat vienojušās, kura sāks? Jā, labi. Es jau uh, cerēju, ka jūs būsiet vienojušās. Gebhards kundz, lūdzu jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs uh, vienmēr uh, um, pamīšas to darām, un šoreiz ir mana kārta sākt. Un tiešām darbs uh, iet uz priekšu. Nevienmēr tas ir vienkārši, to jūs pareizi uzsvērāt, jo starp politiskajām grupām ir viedokļu atšķirības patiešām. Uh, Un uh, daļai mums ir arī jānogaida, ko teiks uh, atzinums sniedzošās uh, komitejas, jo saskaņā ar 54. reglamentu pāntu mums, protams, ir jāņem vērā citu komiteju kompetences. Šobrīd mēs strādājam pie 38 kompromisa grozījumiem, četros blokos, divi Pirmie bloki ir eh, būtībā jau gatavi. Vēl dažas pēdējās diskusijas ir eh, jāīsteno, bet varam teikt jau, ka šis darbs ir noslēgts. Un nākamie bloki arī jau ir ieskicēti un daļai jau uzrakstīti un ar ēnu referentiem eh, un atzinumu gatavotājiem jau apspriest, un nākamajā sanāksmē, tā mums būs ceturtdiena, tur varēsim turpināt strādāt. Protams, es tagad nevaru visus 38 kompromisu grozījumus jums prezentēt, tas būtu problemātiski, tāpēc e, es e, tikai runāšu par tiem punktiem, kuri ir īpaši politiski strīdīgi, jo tur ir arī tie tie punkti, kur ir viedokļa atšķirības un tas neļauj mums rast kompromisus. Tāpēc sākšu ar 15. Eh, pāntu, kur ir runa par paku piegādēm, un šajā jautājumā ir atšķirīgi viedokļi par to, cik visaptveroši mēs eh, šo pāntu veidojam. Mēs esam visi viensprātis, ka tā ir viena no lielajām problēmām pārobežu uh, e-komercijā, pārrobežu tirzniecībā, e-komercijā ir. Te ir runa gan par izmaksām, gan par piegādes drošību un arī piegādes ātrumu, jeb kvalitāti. Un ar to ir saistīts, un tur ir tā problēma, un to es arī saku, ka mums no Apple tas ir jāpieņem, ka tur vajadzētu ne tikai piegādes cenu, bet arī ietekmi uz darba vidi un darba ņēmējiem uh, attiecībā uz viņu uh, algām. Tas ir jāņem vērā. Tā ir viena no tām diskusijām, kas mums ir starp politiskajām grupām šajā saistībā, kaut gan man ir skaidri jāsaka, ka jā. Ja Uh, nodarbinātības komiteja tur ir izteikusi ļoti labu priekšlikumu, kur mēs noteikti varam pieņemt. Tas ir nedaudz maigāk formulēts nekā tas, ko es niesniedzu savos grozījumos, bet es domāju, ka tas varētu būt labs pamats kompromisam. Vēl mums ir, ir vētrainas diskusijas par uh, platformu jomu un uh, pakalpojumiem platformās. Un šeit uh, tas vēl nav pietiekami labi izdevies. Pagājušreiz Kalasas kundze un es eh, definējām atšķirīgus eh, kompromisu priekšlikumus un tos prezentējām ēnu referentiem, jo mēs nevarējām vienoties, bet tagad mēs esam vienojušās un eh, tagad mēs vēlamies skaidri nošķirt platformas kā struktūras kas tiek piedāvātas un to, kā tās uh, uh, darbojas un kā tās var izmantot. Un šos te pakalpojumus uh, no otras puses, tad, kas tiek sniegti starp, ar platformu starpniecību. Un tas ir tas, kas mums, manuprāt, ir izdevies šo nošķīrumu uh, paredzēt, jo ir skaidri jāsaka, ka visu nevar uh, mest pār vienu kārti. Platformas ir ļoti atšķirīgas, un es uh, domāju, ka uh, šie pakalpojumi ir ļoti atšķirīgi. Nav iespējams šeit rast vienotu definīciju. Uh, Ir daudzi grozījumi, kuros tas tiek mēģināts, bet es domāju, ka mums no tā vajadzētu izvairīties, jo tas vienkārši nav iespējams. Jo ir e-komercijas pārdošanas pakalpojums vai, piemēram, uh, Uh, viesnīcu uh, istabu piedāvājums vai taksometru pakalpojumu piedāvājums vai arī zinātniskas platformas, kurās sadarbojas zinātnieki. To visu mēs nevaram mest pār vienu kārti, tāpēc mums ir jāskat šie jautājumi diferencēti, un tas nav vienkāršs uzdevums, un mēs to nevarēsim arī noslēgt. Tas ir pavisam skaidrs. Uh, Runājot par pakalpojumu platformām, tur ir runa par to, cik visaptveroši holistiski tad mēs pieejam šiem jautājumiem, un tur IMCO ir tradīcija, ka viņi jau daudzus gadus saka, ka pakalpojumus nedrīkst skatīt tikai kā mazas vienības, bet gan lielie, gan mazie un vidējie uzņēmumi uh, un arī darba ņēmēji, un viņu viedoklis ir jāņem vērā, lai uh, visas problēmas mēs varam pieminēt. Tā ir viena no lielākajām problēmām, bet uh, es domāju, ka mēs tagad esam jau diezgan tālu tikuši. Viena maz piezīme priekšsādātājs saka jums ir šis minūšu skaitītājs priekšā, un šoreiz mūsu referentēm dosim vairāk. Tad jums būs uh, abām referentēm pa deviņām minūtēm, tur divi ar pus minūtes vēl. Jā, tas nav vienkārši, jo es gribēju, jūs jū, lūdzāt, uh, un tāpēc es gribēju norādīt, kur tad ir problēmas, uh, kāpēc nevaram rast kompromisus, un tomēr mēs esam uz pareizā ceļa. Un tad vēl ir jautājumi, kas ir jādiskutē, un tur ir runa par telekomunikācijām, bet to Kalasas kundze pieminēs, jo tas vairāk ir itre uh, atbildība. Un tur ir runa arī par kiberdrošību, par nelegālo saturu internetā un tā tālāk, un par to vēl nesam runājuši. Un uh, par tiem mēs runājam ar uh, Lībe komiteju. Un uh, Tagad eh, noslēgšu savu uzstāšanos un varbūt pēc tam pie tā vēl pieskaršos, eh, proti runāšu tagad par autortiesībām. Tas arī mūs vēl nodarbinās, jo īpaši attiecībā uz kultūras un jūrija komiteju, bet es domāju, ka tur arī mēs esam uz eh, pareizā ceļa. Paldies, kundze! Thank you! Paldies! Arī es vēlējos pateikties eh, līdz referentei un visiem ēnu referentiem par labu sadarbību un arī sekretariātam par palīdzību, kā arī konsultantiem, jo strādājot pie šī, ziņ, pie šī ziņojuma mums bija ļoti daudz darba. Vispirms par vispārīgām problēmām. Es gribēju norādīt, ka ziņojuma struktūra struktūru sekretariāts ir darījis zināmu, un es domāju, ka būtu labi pie šīs struktūras pieturēties un mēģināt iekļaut ziņojumā atzinumus, kurus esam saņēmuši no citām komitejām. Paturot prātā, ka ziņojumam ir jābūt samērīgam, ņemot vērā tās tēmas, kas ir citu komiteju ekskluzīvā kompetencē. Es arī sākšu ar platformām, jo platformas, eh, protams, ir vispretrunīgākais eh, jautājums, par to notiek daudz diskusiju, kas ar to ir saistīts. Un šeit eh, par kompromisiem mēs vēl neesam vienojušies. Pirmkārt, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, nodrošinātu inovācijām draudzīgu pieeju šīm platformām, kas atvieglo piekļuvi tirgumu un konsultācijas, kuras komisija rīko, varētu palīdzēt saprast, kādas ir problēmas, kas saistās ar platformām. Gebhardas kundze jau norādīja, ka vai nu problēma ir ar platformām, vai nu ar pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti izmantojot zināmas platformas, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kur ir problēmas sakne. Vai tā ir problēma, kas rodas kādā atsevišķā biznesa sektorā, kas vienkārši mēģina nodrošināt sava biznesa modeļa pastāvēšanu, nerisinot uh, problēmas, kas saistās ar uh, digitālo jomu vai kaut kur citur. Uh, Un otra problēma ir efektivitāte, proti interneta starpnieku ierobežotā atbildība. Kāpēc eh, tas ir svarīgi? Daudzi eksperti sacīja, ka atkāpšanās no ierobežotas atbildības nozīmēs būtiskas izmaksas, it īpaši mazajiem uzņēmumiem, jo tas, ko mēs prasām, varbūt ir izpildāms lielajām starptautiskajām kompānijām, bet maziem uzņēmiem, starpniekiem to būs grūti izdarīt, jā. Viņiem nav vesels uh, bataljons ar advokātiem un tam līdzīgi. Tad uh, tas nenāks par labu konkurencei. Un es nerunāju tikai par ekonomiskajām izmaksām, bet arī par sociālajām izmaksām, piemēram, uh, izteiksmes brīvības ziņā, jo tad, ja platformām ir pilna mēroga civiltiesiskā atbildība, tad tās vienkārši izņems saturu, kas var radīt šādu risku. Tālāk par nediskriminējošu pieeju platformām. Ko mēs ar to saprotam? Vai mēs ar to saprotam negodīgu konkurenci vai diskrimināciju meklēšanas rezultātos? jo tas viss balstās uz diskrimināciju. Un mums nevajadzētu par to aizmirst, jo doma ir panākt vislabāko iespējamo rezultātu. Un tieši tāpēc es īsti neatbalstu platformu neutralitāti bet, protams, mums būs laiks par to padiskutēt. Tālāk par citiem jautājumiem, par um, tele, telekomunikāciju uzņēmumiem. Es domāju, visi piekrīt, ka konkurence šajā jomā ir uh, vēlama un ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt piekļuvi tīklam. Viena lieta ir noteikumi pakalpojumu sniedzējiem, otra lieta ir uh, piekļuve tīkliem, ar kuriem ir iespējams šos pakalpojumus sniegt Vēl viens eh, ļoti svarīgs punkts eh, digitālā tirgus izveidē ir eh, izpilde. Ja mēs te runājam par harmonizētu radiofrekvenču spektru, kā mēs risinām šos jautājumus, lai tie atbilstu digitālā vienotā tirgus prasībām un eh, digitālās eh, uzņēmēja darbības prasībām. Tas ir ārkārtīgi būtiski un ir jāņem vērā arī notiekošās sarunas par eh, personas datu aizsardzību. Vēl viena lieta, ko es gribēju uzsvērt ir tas, ka daudzi uzņēmumi un daudz lietotāji neveic viselelementārākos soļus, lai aizsargātu savas informāciju tehnoloģiju sistēmas un risinājumus ir iespējams atrast pavisam elementāros procesos, piemēram, programmatūras atjaunināšanā, datu aizsardzībā un personāla investīcijās, lai cilvēki saprastu, kas ir nepieciešams lai nodrošinātu saziņas drošumu. Un eh, šie risinājumi ir jāpielāgo cilvēku uzvedības modeļiem. Runājot par eh, lietišķo internetu, lielajiem datiem un citām datu tehnoloģijām, es eh, ļoti priecājos, ka vairums grupu atbalsta pozitīvu pieeju šiem jautājumiem. Jums ir nepieciešams sūtīt skaidru vēstījumu par to, ka mēs pozitīvi vērtējam šo attīstību un uzskatām, ka tas var sniegt ievērojumu labumu cilvēkiem. par trešo kompromisu pakotni. Mēs uh, savā starpā pagaidām neesam panākuši vienošanos uh, pār atsevišķām tēmām un piedāvāsim varbūt par pretrunīgiem elementiem balsot uh, atsevišķi, bet uh, mēs vēlamies nonākt pie tādiem kompromisiem, kurus vairums grupu var atbalstīt, un vēlamies uh, virzīties uz priekšu tā, lai visi vairāk vai mazāk būtu rezultātiem apmierināti. Liels paldies abām referentēm. Jums uh, patiešām ir taisnība neviens nebūs uh, laimīgs, ja mēs nepanāksim kompromisu. Bet jādomā par to, lai vismaz beigās mēs nebūtu mm, pārāk aizvainoti, jo es domāju, ka ir iespējams atrast risinājumu, kas apmierinātu visas. Liels paldies, tas bija ļoti skaidri, jūs uh, ieskicējāt, uh, kuras ir būtiskākās problēmas, ar kurām jums jāstrādā, un tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar ETP grupu. Filiks uh, Ževēns no IMKO komitejas. Monsieur le Président. Priekšsādātāji, liels paldies, ka devāt man vārdu. Es gribēju uh, izteikties uh, par vienu jautājumu par platformām. Te ir divas problēmas, kas būtu jārisina. Pirmā problēma ir platformas atbildība. Un Te ir jārunā par uh, to, ka ir jābūt kopīgām vērtībām, kaut arī diskusija varbūt par to pagaidām nenotiek. Uh, un tajā, kas saistās ar um, atbildību, rodas problēmas ar uh, e-komercijas uh, direktīvas 14. Uh, pāntu. Mēs vēlamies noteikt platformas ierobežot atbildību, lai netraucētu platformu attīstību, un um, tāpēc mēs vēlamies ierobežot platformu atbildību. Bet sakas ir tādas, ka cīņa pret nelikumīgu tirzniecību, pret nelikumīgu saturu. Nekādi e, šeit platforma nepalīdz. Un ir nepieciešams, lai platformas palīdzētu cīnīties pret nelikumīgu saturu. Mēs visi labi zinām, ka Eiropas bagātība ir mūsu radošais saturs Un tāpēc ir nepieciešamas um, platformas, kur tās uh, palīdz uh, cīnīties pret nelikumīgiem produktiem, pret to izplatīšanu. Un vai nu uh, mums ir jādomā par ļoti sarežģītu sistēmu, vai nu atstājam esošo sistēmu. Un riskējam ar to, ka Eiropas ekonomika tiks apglabāta. Uh, Mm, tāpēc mēs vēlamies, lai atbildība tiktu dalīta starp autortiesību īpašniekiem, starp platformu, lai ekonomika varētu funkcionēt, bet lai tas viss notiktu, šai atbildībai ir jābūt ierobežotai. Un vēl viena lieta priekšsādātāji, mēs runājam par līdzīgām vērtībām. Uh, Un te es gribēju minēt pāris skaitļus. YouTube ar 8, 800 miljoniem iedzīvotāju, kas uh, uh, ir 640 uh, miljoni eiro gadā. Un te ir lielas iespējas panākt to, ka mēs varam iesaistīt uh, platformu uh, un uh, prasīt no tās lielāku atbildību tāpat kā no uh, satura autoriem, kurus uh, šī platforma piedāvā. Liels paldies, kolēģi! Ēnu referenti nedrīkst izteikties uh, ilgāk par trim minūtēm. Tagad vārds Hennai Virkunenai arī ETP, bet šoreiz ITRE komiteja. Jā, es esmu te paldies priekšsādātāji. Gribēju pateikties abiem referentiem un viņu komandām par darbu, ko viņi ir paveikuši. Mēs zinām, ka nav viegli sagatavot kopēju ziņojumu un kopīgus kompromisa priekšlikumus, bet uh, visas grupas ir bijušas apņēmības pilnas strādāt pie kompromisiem un ievērot ļoti saspringtus termiņus. Domāju, ka sērunu gaitā mēs esam redzējuši būtisku progresu un daudz kompromisu jau tagad ir pieņemami visām grupām, bet joprojām ir uh, diezgan daudz darba, kas ir jāpadara, un ir arī atvērti jautājumi, kuros mums ir jāatrod atbilde tuvākajās dienās. Šķiet, ka ir atsevišķas problēmas, kas ir sarežģītākas par citām, un visi runātāji, referenti un arī mans kolēģis eh, Živens. Uh, eh, norādīja, ka ir jārunā par platformām. Protams, ir jānodrošina dažādu platformu veidu definīcija, jāpaskaidro to juridiskais uh, status un loma, jādefinē arī satura piegādātāji un ir jāpēta, vai ir nepieciešami papildus noteikumi, vai arī ir nepieciešams nodrošināt labāku spēkā esošās likumdošanas piemērošanu. ETP ir svarīgi, lai tiktu izveidota politika, kas atbalsta inovācijas, um, piekļuvi tirgumu un godīgu konkurenci. Un būtiska, galvenais princips mūsu ziņojumā varētu būt tāds, ka mums ir uh, satvers, kur ir vienādi noteikumi, vienāda veida pakalpojums sniedzējiem, vai nu tie ir tiešsaistes vai um, ne tiešsaistes pakalpojums sniedzējiem. Un vēl mēs gribētu, lai ziņojumā spēcīgi parādītos uh, tas, ka uh, digitālā vienotā tirgus iniciatīva ir tik svarīga tāpēc, ka tas ir viens no stūrakmeņiem, kas nodrošina Eiropas kontinenta izaugsmi un nodarbi, veicina nodarbinātību. Mēs zinām, ka izaugsme un nodarbinātība, kā arī citu eh, turēšanās ātrumā līdzīgi citiem partneriem, piemēram, ASV un Ķīnai, ir ārkārtīgi būtiska. Uh, ETP ir apņēmības pilna tuvākajās dienās smagi strādāt kopā ar referentiem un ēnu referentiem, lai darbu pabeigtu laikā. Un ir ārkārtīgi būtiski, lai parlaments pausta savu nostāju par digitālo darbu kārtību pēc iespējas ātrāk, jo mēs zinām, ka tuvāko mēnešu laikā ir plānots nākt klajā ar jauniem leģislatīviem priekšlikumiem šajā jomā. Mēs turpināsim šo darbu, kā jau es teicu. Liels paldies! Gribēju jums visiem atgādināt, ka visi, kas grib runāt otrajā kārtā pēc ēnu referentiem, paceliet rociņas tagad, lai mēs varētu noslēgt runātāju sārakstu. Tālāk S&D mm, pārstāvis, kas pārstāv ITRE komiteju. Zoriņu kungs, liels paldies priekšsādātāji. Es pārstāvu kolēģi, kurš te nevarēja būt klāt šodien, un es gribēju izcelt uh, dažas būtiskākās lietas tik svarīgā priekšlikumā. Eiropai ir nepieciešams uh, nodrošināt, lai mēs uh, likvidētu šo digitālo plājusu starp uh, dažādiem monopolistiem, nodrošinātu kvalitīvas pakalpojumus Eiropas pilsoņiem un analizētu, kādu ietekmi digitalizācija atstāja uz uh, darba tirgu. Runājot par kompromisiem, gribēju, mēs, lai mēs pieminam digitālo plājas infrastruktūras jomā un zināšanu jomā Un šis redzējums par digitālo integrāciju ir jāredzīt visur tekstā, ir nepieciešams nodrošināt platījoslas piekļuvi it visiem Eiropas pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo, vai laukos, vai pilsētās, un uzskatām, ka digitālās zināšanas ir priekšnoteikums um, pakalpojumu izna, izmantošanai, tāpēc iespējas ir jānodrošina visiem Eiropas pilsoņiem vai nu, viņi būtu gados vecāki vai jauni vai invalīdi. Un S&D ir ārkārtīgi būtiski raudzīties, kā mēs varam cīnīties pret uh, monopoliskām struktūrām, kas uh, kaitē patērētājiem, kā sadalīt uh, pievienoto vērtību, vērtību radīšanas ķēdē. Un ir uh, jānodrošina, ka konkurence ir galvenais investīciju virzītājs spēks. Jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, ieskaitot Eiropas finansējumu platjoslas iniciatīvai. Tāpat ir svarīgi, lai industrijas pārēju uz lietišķo internetu būtu nākamais solis, kuram parlaments paust atbalstu ir jānodrošina augsts programmatūras drošības līmenis un vienlaikus arī Eiropas kiberdrošības industrijas izaugsme. Priekšnoteikums Eiropas konkurētspējai digitālajā laikmetā ir 5G tīkla tehnoloģija standartinēšana. Tūlīt arī pabeigšu priekšsādātāju. Pilsoņiem ir nepieciešams um, atvieglot pieeju publiskajiem pakalpojumiem, jo digitalizācija ievērojami pārmaina mūsu dzīvi un darbu. Ir jānodrošina arī pilsoņu aizsardzība digitālajā pasaulē. Neaizsargātāko grupu aizsardzība ir eh, viens eh, no būtiskākajiem jautājumiem. Tā ir nostāja, kuru es šeit paužu ēnu referentu vārdā. Liels paldies! Paldies par jūsu sacīto priekšsādātāju skundze Vikija Forda. Nu labi, ECR vārdā es izteikšos gribētu, lai šis ziņojums koncentrētos uz labumu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem, kas atbalstītu inovācijas un centienus nodrošināt uh, mūsu ekonomikas konkurētspēju lai mēs eh, varētu gūt eh, labumu no digitālās revolūcijas. Liels paldies visiem par līdz šim ieguldīto darbu. Mēs vēlamies eh, arī izteikt dažus konkrētus punktus par atsevišķiem kompromisiem, par patērē, patērētāju tiesībām. Negribētos, lai patērētāju tiesības materiālām precēm atšķirtos, vai mēs runājam par uh, telefonu vai televizoru, un nav pieļaujams, ka tās uh, atšķiras atkarībā no tā, vai jūs šo preci iegādājaties veikalā vai internetā. Uh, Ja patērētājs uh, ieiet uh, veikalā un iegādājas TV vai arī iegādājas šo pašu TV internetā, nedrīkst būt tā, ka ir atšķirīgi, atšķirīgi patērētāja tiesība aizsardzība. Un mēs vēlamies, lai šeit uh, pieeja nebūtu atšķirīga. Tāpēc uh, mēs uh, vēlamies uh, komisiju, ja jūs klausaties, varbūt jūs varētu ņemt to vērā savos eh, priekšlikumos eh, par to, ka ir jāpiedāvā atsevišķi, atšķirīgi noteikumi tad, ja prece tiek iegādāta tieši saistē. Parlaments tam nepiekrīt. Mm, tālāk, um, jā, ir nepieciešamas eh, kaut kādas uzticības zīmes, tad, manuprāt, tam būtu jābūt augšupvērstām, jānāk no patērētājiem. Uh, Runājot par pakalpojumu direktīvu un nepamatotu diskrimināciju, kā arī e, digitālo vienoto tirgu. Mēs vēlamies, lai likumdošana pēc iespējas neāršķirtos, tad, ja tas ir iespējams, par radiofrekvenču spektru. Mūsu grupa aicina pēc iespējas e, lielākā mērā nodrošināt harmonizāciju. Zinām, ka padome to neatbalsta, bet ir nepieciešama koordināta pieeja spektra jomā. Uh, un es domāju, ka ir jādomā, kā izklūt, izkļūt no šīs trūpceļa. Vairums grupa parlamentā uzskata, ka nav nepieciešams uh, Eiropas uh, vienotais telekomunikāciju uzņēma regulators. Bereks jau strādā ļoti labi, ir vienkārši viņas jāatbilst, nodrošinot adekvātus resursus. Un ir jādomā pie tā, ka mēs ņemam vērā arī apvēršana 2020. Tā par pretrunīgākajiem jautājumiem. Pār pasta sūtījumiem es nedomāju, ka ir nepieciešama uh, lejupvērsta regulatīvā pieeja, un tas ir dalībvalsts kompetencijā, un es neatbalstu to, ka komisija uh, iejaucas dalībvalstu sociālās nodrošināšanas sistēmās, pat nodarbinātības komiteja saka, ka tā ir dalībvalstu kompetence par platformām. Patērētāji izmanto platformas, jo viņi vēlas, un mums ir viņiem arī jādod šāda iespēja Tāpēc ir jānodrošina starpnieku atbildības ierobežošana, bet arī tas, ka viņi rīkojas godīgi un atbilstoši labai praksē. Mm, tālāk pašnodarbinātie. Tas pats par sevi nav slikti, bet vēl divi punkti par kiberdrošību. Šifrēšana ir ārkārtīgi būtisks jautājums, un tas būtu jāņem vērā šajā direktīvā. Lielas paldies! Priekšsādātājs kundze. ITRE komiteja, ECR grupa un Heinz Olafs Henkels. Tā tad, jā, Viki tā kā pārsniedz jau savu laiku, bet eh, es vēlētos šeit pieminēt 19. un 19. A punktus un izteikt tādas vispārējas dabas piezīmes. Protams, mēs visi tiecamies pēc tā, lai mums būtu augstā kapacitāte arī attālajos reģionos un lauku reģionos. Un visticamākais, ka to var panākt, par to esam pārliecināti visi, ar lielāku konkurenci un nevis mazāku. Un tāpēc tāda oligopolitika, kā nodrošināt eh, investīciju piesaisti, ir nepareiza. Salīdzinot ar ASV, Eiropa šobrīd ir nonākusi grūtībās, jo mēs liberalizējām un privatizējām daudz vēlākā brīdī nekā Amerikas Savienotās valstis, un mēs joprojām ciešam no šīs kavēšanās. Diemžēl mēs eh, nevarējām vienoties par kompromisa ideju, ko mēs piedāvāt dalību valstīm, lai tās uh, savus aktīvus eh, tomēr investētu un dažādotu. Very much. Paldies, paldies. ECR grupa. Dita Haranzova no Aldas politiskās grupas un IMKO komitejas vārdā arī vienlaicīgi lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties abām referentēm par lieliski paveikto darbu, kurš ir bijis grūts, un, protams, piekrīt IMCO komitejas vadītājai, ka ziņojuma tonim un izvēlētajiem vārdiem ir jābūt pozitīvā gaisotnē. Un tomēr atcerēsimies, ka gan uzņēmumi, gan arī patērētāji sagaida, ka mēs darbosimies pietiekam aši. Tāpēc mana politiskā grupa nevar piekrist kompromisiem, kas ir iesniegt par 7. līdz 11. punktam, kas eh, valk tieši uz petrējo pretējo pusi. Šķiet, ka ir tādas politiskās grupas, kuras ir nolēmusi, ka Eiropai nevajadzētu izmantot vēsturisku doto iespēju, lai izveidotu e, digitālu vienoto tirgu. Dīvaini. Mēs šo kompromisu, šos kompromisus e, vēlētos aizvietot ar e, tādu kā priekšlikumu, komisijai mazliet padomāt un pagaidīt, kas notiks internetā. Es jau jums varu pateikt, kas notiks. Šobrīd ir 29 dažādi likumi, un es nedomāju, ka tas ir pareizi. Domāju, ka mums ir jāizmanto vēsturiski dotā iespēja un kaut kas jādara. Un tas, kā tiešsaistē tiek pārdot pakalpojumi un preces, diez vai nozīmē, ka izveidosies tāda tiesiska neskaidrība un juridiska plājas starp reālajā dzīvē slēgt pirkumu līgumu un tādu pirkumu līgumu tiešsaistēm. To sakot, es no tiesas ceru, ka mums būs iespēja un griba vienoties par visiem pieņemamiem kompromisiem. Man ļoti patīk uh, Un es vēlētos redzēt tādu Eiropas Savienību, kas eh, būtu kompetenta un vienlaicīgi nevajadzētu iekļaut šajā ziņojumā tādas jomas, kurās Eiropas Savienībai nav nekas sakāms, jo tā nav, tā nav mandāta tur neko teikt. Bet, eh, protams, eh, tā saucamais trešais kompromis kopums, ko ir iesniegusi sociāldemokrāta grupa, uh, Jā, mēs ieskāja, iestājamies par um, darba tirgus uh, regulējumu un nevis par sociālo maksājumu un lietu regulējumu. Un visbeidzot, es uh, atkārtošos, es uh, neatbalstu Eiropas Savienības marķējumu tiesaists lapām. Es esmu pārliecināta, ka no vienas lapas uz otru varētu nokopēt kādu ikonu un to pārlikt. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, par jūsu komentāru un nākamajai darbu došu Jūlijai Redai no Zaļo politiskās grupas un jūs runāsiet arī Inko komitejas vārdā. Paldies! Vispirms vēlētos pateikties abām referentēm un visiem ēnu referentiem. Mēs eh, jau esam ļoti daudz ko panākuši, īpaši, kas attiecās uz platformu. Ja vēlamies nošķirt infrastruktūru vienā pusē un pakalpojumus otrā pusē, kā to iesaka Gebhards kundze, tad eh, domāju, ka problēmas eh, zināmā mērā atrisināsies. Piemēram, neutralitātes jautājums ir jau skaidrs, ka infrastruktūrai ir jābūt neitrālai, kaut uh, pakalpojumi bieži vien iziet cauri zināmam filtram, jo milzīgajā informācijas daudzumā, kas ir pieejams eh, tiešsaistē, izvēlēties kaut ko ir grūti, ja netiek piemērot kaut kādi filtri. Es nedomāju, ka mums vajadzētu atteikties no vispārējā principa par e-tirzniecību, jo tas ir pamatu pamats tirzniecībai internetā. Piekrīt EPP bažām, ka ieņēmumu straume digitālajam saturam uh, bet eh, varbūt, eh, ka tas šiem uzņēmumiem tomēr varētu sniegt papildus pēļņu. Un vēl joprojām esošās neskaidrības eh, PVN režīmos arī padara visu to neskaidrāku. Ir tādas valsts, kurās PVN dažādām precēm pakalpojumiem ir augstāks, bet, piemēram, e-grāmatas, ja tās tiek pārdotas kā pakalpojums, un ja mēs to visu pamainītu, tad tas atrisinātu veselu virkni problēmu, ar kurām šobrīd sastopas patērētājs. Uzskatu, ka vajadzētu sasniegt labu tekstu redakciju par datu ekonomikas veidošanu. Esam uz pareizā ceļa. Tomēr vēlētos pieminēt vienu grozījumu, kur esam iesnieguši par datu bāžu direktīvu ir ļoti svarīgi, lai mēs to atcerētos. Tas ir likumdošanas akts, kurā komisija pati ir pateikusi, ka data ekonom, digitālās ekonomikas izveidē tas ir šķērslis. Un ja mēs vēlamies labāku regulējumu, tad mums vajadzētu pateikt, ka direktīva kura bija pieņēmta 90. gada sākumā, jau ir novecojusi, un ja mēs vēlamies tiešām izveidot digitālu Eiropas ekonomiku, tad mums no tās ir jātiek vaļā. Tas attiecās arī uz tā saucamo atklāto zinātni un eh, datu datizraci. Un uh, uzskatu, ka šie rezultāti noteikti būtu jānovirza visas sabiedrības labumam. Madam. Paldies! Raimund Kungs arī pārstāv zaļo politisko grupu, bet no ITRA komitejas. Paldies! Es vēlētos uzsvērt to, ka internets un digitālais tirgus ir sabiedrības stūrakmeņi tuvākajās desmitgadēs. Un ja vēlamies attīstīt, ja vēlamies tos attīstīt, tad mums tas ir jāņem vērā. Ir jārunā arī par eh, ietekmas sabiedrību, ne tikai par peļņas gūvi, tātad ģeobloķēšanu. Es uzskatu, ka sākotnējais teksts bija labāks par kompromisu tekstu, Es uzskatu, ka ilglaicīgi mums ir jātiek vaļā no šīs ģeobloķēšanas un Vēlētos vēl pieminēt citu momentu, kam ir liela ietekme uz veselu virkni jomu, tā tad sieviešu loma. Terija Reinke no FEM komitejas digitālais iekšējais tirgus var šeit kaut ko darīt. Un, protams, grozējumi, kas attiec uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mums būtu jāmeklē risinājumi. Un kā es teicu, ne tikai radīt labāku pieejamību tirgumu noteiktiem uzņēmumiem, bet arī citādi. Arī mēs uzskatām, ka varbūt ziņojums iet nepareizajā virzienā. Thank you very much. Paldies! Tagad eh, vēlētos dot vārdu diviem EFDD grupas kolēģiem. Markus Zulu, IMKO komitejas pārstāvis. Paldies, prieksēdētāja kungs! Ehm, es vēlētos pateikties eh, abām referentēm. Ir paveikts ļoti apjomīgs un ļoti labs darbs, un viegls tas nebija jo dažādas viedokļas apvienot visiem pieņemamā vairāk vai mazāk tekstā tiešām ir grūti. Un tas, ka katram ir savs viedoklis, ka tas ļauj tomēr mums visiem vienoties, tas ir apsveicami. Es jau iepriekš esmu pieminējis, un tas arī būs mūsu grupas priekšlikums. Jautājums ir par uzticēšanos. Ja mēs vēlamies pabeigt eh, Eiropas digitālo tirgu un, lai tas efektīvi strādātu, tad savstarpēji uzticēšanās ir vissvarīgākais. Šajā tekstā, pie kura šobrīd strādājam, ir eh, svarīgi kaut kādā veidā piedabūt iedzīvotājs uzticēties. Tam ir nepieciešami labi instrumenti, un eh, ja patērētājs nebūs tiešām pārliecināts, ka viņš dabūna to, ko viņš vēlas, tad eh, mēs neko nepanāksim kā mēs varētu izmantot šos instrumentus. Tikai tad uh, iedzīvotājiem būs uh, zināšanas par to izmantošanu, bet tas savukārt uh, paģēra, lai būtu adekvāta likumdošana. Tātad tagad uh, mums ir nostāja tekstā, un tekstā arī vārds savstarpēji uzticēšanās parādās. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, mēs varētu panākt noteikums, kas strādāt labāk Eiropas līmenī. Tā vietā, lai vairāk uzmanību pievērstu pie marķējumu un garantijām, Es tomēr ierosinātu, lai mēs e, sagatavotu konkrētu pasākumu sārakstu, kurš e, šo uzticēšanos varētu uzlabot. Paldies! Borelli kungs, itra grupas vārdā, tā pati politiskā grupa. Paldies, prieksēdētāja kungs! Jā, es tātad nāku no FDD grupas un. Es ļoti labi zinu, cik grūti ir vienoties ar politiskajām grupām, tāpēc no sirds vēlētos pateikties abām referentēm, kuras ir paveikusi fantastisku labu darbu. Vēl bez tam dažādām parlamentārajām komitejām ir dažāds mandāts, un tas visu vienošanās darbu par tekstu padara vēl grūtāka. Tekstam ir jābūt eh, viegli saprotamam, juridiski viennozīmīgam, veseli virkni citu prasību tiek izvirzītas dokumentiem. Lai pabeigtu iekšējo digitālo tirgu, eh, daudz vairāk uzmanības ir jāpievērš tieši patērētājiem. Digitālais patērētājs ir aktīvs. Tieši aktivitāte un iesaistīšanās ir tas, ko mēs bieži vien aizmirstam Tas jau šeit tā kā izskanēja investīcijas infrastruktūrā. Tas ir ļoti svarīgi, jo ikvienam iedzīvotājam vajadzētu būt pieejamam platjoslas internetam, tas attiecas arī uz attāliem un lauku reģioniem. Un eh, atcerēsimies, ka internets rada darba vietas, un to jau mēs visi vēlamies piedzīvot. Tikai neliels Eiropas uzņēmumu procents pārdod savus preces un pakalpojumus internetā. Ja vēlamies šo procentu palielināt, tad mums ir jāvienkāršo noteikumu ētirdzniecībai. Un par šiem noteikumiem, tirzniecības noteikumiem, varētu vienoties arī paši uzņēmumi. Es domāju, ka mēs varētu specifiskāk noteikt, ko tad mēs īsti, īsti gribam. Atcerēsimies, ka iekšējais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs um, pamudinātu tālāk atveseļoties Eiropas ekonomikai. Ir nepieciešama papildus pasākumi, lai mēs tiešām kaut ko panāktu. Ja mēs visu laiku iziesim uz kompromisiem, tad mēs neko nepanāksim. Paldies, saka prieksēdētājs. Jā, tā arī būs, ka neviens beigās nebūs apmierināts. Barbara Kapels kundze, NF lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties uh, abām referentēm par um, viņu ļoti labo darbu un to, kā viņas ir spējušas tik sarežģītu tēmātu aptvērt 38 kompromisos un uh, arī sadarbības struktūra ar komitejām ir sarežģīta un viņām ir izdevies uh, panākt kompromisus, jo tiešām lielā mērā ir vienotība par to, ka digitālās pārmaiņas ir jāreglamentē, ka ir jānodrošina godīga konkurence patērētājiem un uzņēmumiem. Uh, un ka digitālās pārmaiņas ir jāizmanto pēc iespējas labāk, lai veicinātu izaugsmi. Par to arī komisija dažādos veidos ir runājusi un uh, ir jāpanāk izaugsme Eiropām. Ir vairāki jautājumi, kas vēl ir atvērti, bet tie drīz noteikti tiks noskaidroti. No mūsu puses gribētu uzsvērt trīs uh, punktus. Tas ir 19. pāns par uh, privātajām investīcijām, 19. A par publiskajām investīcijām, 19. un 20. punkts par ex ante regulējumu attiecībā uz oligopoliem, jo īpaši attiecībā uz telekomunikāciju likumdošanas pārskatīšanu un 34. pāns e-pārvaldība, kas mums šķiet svarīgi nodrošināt nedriskrinējošu pieeju un jo īpaši jārūpējas par aizsargājamākajiem patērētājiem. 19. pāns - infrastruktūra un privātais finansējums. Tur ir nepieciešams, lai uh, ir infrastruktūras konkurence, jo konkurence ir labākais veids, kā veicināt uh, pareizās investīcijas, un mūsuprāt teksts ir šobrīd pārāk statisks, nav pārāk draudzīgs investīcijām, un uh, es domāju, ka noteikti ir jāuzsver šeit investīcija konsolidācija un um, konkurence. Otrakārt, oligopoli, mūsuprāt, nevienā nozarē tas nav vēlams rezultāts, un eksanta regulējums, kā piemēram telekomācija tirgā, tirgu tas ir paredzam, paredzēts, tas uh, uh, radītu pārāk lielu slogu un uh, um, nedrošību. Un, uh, Par to, mūsuprāt, būtu jārunā, jo īpaši eh, domājot par telekvāciju eh, likumdošanas pārskatīšanu. Mērķis ir nodrošināt savienotību, tirgu uh, un aizpildīt šīs te plaisas tirgu. Šeit ir svarīgi pārskatīt regulējošo ietvaru un jārada stimuli uh, jaunu un ātrāku tīklu izveidēji. Pēdējais punkts e - e-pārvaldība. Uh, ir jāparedz e, iespēja brīvi piedalīties vēlēšanās, un arī vecākiem cilvēkiem ir jāparedz iespēja fiziski um, piekļūt un uh, neno, nenovest uh, pie diskriminācijas. Paldies, kolēģi, par uh, lielisko diskusiju, un ļaujiet tagad uh, nodot sēdes vadību manai kolēģei Vikie Fordai Paldies! Es tagad nosaukšu tos, kuri pieteicās runāt, un lūdzu sakiet, ja jūs nesat. Chenalova, Ann Zander, Lisa Jakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Goigas, Claire Moody, and then the Commission. If there's anybody... Un komisija. Jā, Maikl, tu esi pirmais, un Gunārs arī ir sarakstā. Labi. Maikls eh, Paunīs eh, pirmais, jo jūs bijāt eh, atzinuma sagatavotājs Lībe komitejā. Paldies, ka ieradāties arī uz šo sanāksmi. Paldies, es gribētu pateikties līdzreferentēm par šo ziņojumu, par lielisku paveikto darbu, un es ceru, ka to pabeigsim nākamnedēļ. Informēšu jūs arī, ka vakar nobalsojām Libe komitejā, pieņēmām mūsu uh, ieguldījumu šajā ziņojumā, Un es domāju, ka tas ir tāds līdzsvarots risinājums. Mēs uh, prezentēsim arī datu aizsardzības un privātuma aizsardzības ieteikumus, un tai pašā laikā mēs panākam līdzsvaru starp pamatiesībām un uzņēmējdarbības attīstību un iespējām datus apstrādāt. Un arī ir jauns skatījums uz drošību. Es ceru, ka tas būs būtisks ieguldījums ziņojumā, un es ceru arī, ka to uh, uztversim nopietni, runājot par pēdējo ziņojumu versiju, uh, ņemot vērā 54. reglamentu pāntu. Un pēdējais komentārs par platformām. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi Eh, gatavoties jau nākotnē, lai nebūtu tā, ka eh, noteikumi būs pārāk ierobežojoši. Ja kaut kas mainies, mums ir jāsaprot, kāda ir specifika platformām. Ir dažādas uh, tīmekļa vietnes, ir dažādas specifiskas, un ja mēs ejam šajā virzienā, es domāju, ka radīsim labu kompromisu, jo mums nav Uh, nepieciešami strīdi par platformām, un mums mēs taču negribam iznīcināt jau pastāvošās platformas. Paldies! Jose Blanco. Tomiče. Eh, gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu pateikties uh, referentēm par uh, sarežģīto darbu. Vispirms gribētu pateikties par to, ka uh, ir uh, uzsvērts tas, ka jācīnās pret digitālo plaisu, jo digitalizācijas uh, kontekstā viena no lielākajām problēmām ir tā, ka vesels kopienas tiek izslēgts, piemēram, reģionos, kur dzīvo uh, vecāku gadgājumu cilvēku vai, piemēram, uh, mazāku cilvēku, tad ģeobloķēšana. Visi ir viensprātis, ka nepamatota ģeogrāfiskā uh, bloķēšana ir jāapkaro. Uh, 16. un 18. mēs centāmies rast kompromisu. 16. ir paredzēts eh, raudzīties vai situācijas, kuras eh, um, īstenojas kā geogrāfiskā bloķēšana, paraudzīties, vai tas nav konkurences tiesību pārkāpums balstoties uz autortiesību likumdošanu. Ja geogrāfiskā bloķēšana ir pamatota, tad uh, Eh, tas tam ir jābūt tomēr saskaņā ar eh, Eiropas Savienības likumdošanu. Runājot par eh, īpašam tiesībām, ja tie ir autortiesību saturs, piemēram, tad varbūt tā, ka vienā dalībvalstī tas ir pieļauts, bet citā nē, un citā dalībvalstī notiek geogrāfiskā bloķēšana, un tad ir pirātisms. Pirātisms uh, nozīmē, ka netiek ievērot noteikumi. Dažos gadījumos tātad geogrāfiskā bloķēšana ir pamatot, piemēram, autotiesību jomā šādiem produktiem. Turklāt tas ir tāds vispārinājums, tās prakses, kas ir šajā kompromisā iekļautas. Komisija saka, ka kontrolēt vajadzētu galvenokārt to, lai uh, nebūtu nepamatot ierobežojumi. Un tāpēc šos divus pantus eh, vajadzētu pārdomāt, runājot par to formulējumu. Paldies! Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěla poděkovat oběma zpravodajkám a všem. Paldies, eh, priekšsēdētāji, saka Senhalovs kundze. Paldies abiem priekšsēdētājiem, paldies arī līdzreferentēm par lielisko ziņojumu. Man ir virknē komentāru par kompromisu grozījumiem. Pirmais komentārs attiecas uh, kompromisu par pieeju visiem pilsoņiem. Šeit, manuprāt, mums vajadzētu paturēt prātā to, ka pilsoņu ir daudz, un uh, jo īpaši vecāku cilvēku vidū, uh, ir cilvēki, kas pat negrib iesaistīties šajā te e-sabiedrībā, kā to sauc šis ziņojums. Protams, es esmu par sociālo iekļautību un pieeju visiem pilsoņiem, bet es nedomāju, ka mēs eh, drīkstam pārtraukt eh, sniegt eh, valsts un pašvaldību pakalpojums reālajā dzīvē, piemēram, iespēja vērsties kādā valsts iestādē vai arī iespēja vērsties pie ārsta, lai saņemtu kādu recepti, šīs iespējas vienmēr vajadzētu saglabāt. Otrs komentārs attiecas uz 16. pantu - geogrāfiskā bloķēšana. Un es domāju, ka mums tas ir uh, jāveido tā līdzsvaroti. Nevienlīdzīga pieeja atšķirībā no atrašanās vietas skar ne tikai digitālo pasauli, bet arī reālo pasauli, un to arī atzina komisāra Jorova, kad viņi ieradās mūsu komitejā. Un gan tiešsaistē, gan reālajā pasaulē noteikumiem vajadzētu būt vienām un tādiem pašiem. Šeit nevajadzētu to veidot atšķirīgi, un geogrāfiskā bloķēšana nedrīkst būt nekāds izņēmums. Un trešais komentārs, ko izteikšu, attiecas uz transporta komitejas atzinumu. Es biju viena no ēnu referentēm tur, un um, man šķiet, ka mēs sastādījām ļoti labi atzinumu, kas būtu jāiekļauj uh, Un man būtu liels prieks, ja mūsu ieteikumi tiktu ņemt vērā ar, arī ziņojuma galīgajā versijā. Un paldies par lielisko darbu. Paldies! So the next speaker is... Nākamais runātājs Anna Sander no uh, eh, ETP. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es nelūdzu vārdu, bet katrā ziņā, ja jūs man to eh, dodat, tad to izmantošu. Paldies! Tātad eh, pāris vārdos es gribētu arī pateikties eh, abām referentēm par paveikto darbu, jo īpaši jau arī par to, kas vēl ir jādara. Un es no savas puses esmu nodarbinātības un sociālo lietu komitejas biedre un uh, Līdz ar to uzskatu, ka būtu svarīgi šeit uzsvērt divas idejas. Pirmkārt, ka vienotais digitālais tirgus var dot virkni iespēju darba ņēmējiem, kam varbūt tādas iespējas nebūtu bijušas citādi, jo īpaši es domāju par lauku iedzīvotājiem, bet mūsu formulējums, protams, ir plašāks nodarbinātības komitejā, un ir arī nepieciešams eh, izglītot šos cilvēkus, lai viņiem būtu vajadzīgās prasmes. Un vēl viens punkts, ko gribētu uzsvērt, ir tāds vispārīgāks un kas varbūt skar ītra komiteju, bet tas attiecas uz platformām. Man ļoti labi patika Filipa Žuvāna ideja par atbildību, platformu atbildību. Piemēram, es domāju par iespēju platformām Uh, apņemties uh, savus klientus, kas bieži vien ir MVU, uh, kam nav iespējas sevi aizsargāt, tad, tad pret viņiem attiekties tādā taisnīgākā un caurskatāmākā veidā. Tās ir tās idejas, kuras gribēju aizstāvēt. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. Paldies! Varbūt nosaukšu vēlreiz tos, kas ir manā sarakstā, jo to sastādīja sekretariāts. Gunnar Hockmark, Dan Dalton, Antonas Gorgas and Claire Moody. Would anybody else like... Vai vēl kāds gribētu izteikties, runāt šajā diskusijā? Nē, paldies. Tad Līsa Jākonsārī tagad. Viņa nav klāta. Labi. Tad Gunārs Hokmarks. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es tad varu arī viņas laiku izmantot. Vienu lietu gribēju tikai pateikt. Pirmkārt, paldies referentēm. Šis uzdevums nav viegls. Un uh, līdzpriekšsēdētājs Ježis Buzeks uh, ir daudzkārt pie tā atgriezies pie, ka mēs nebūsim apmierināti, bet tieši pretēji vajadzētu, mums vajadzētu visiem būt apmierinātiem, un es to domāju nopietni. Mums ir jādomā ar to, ko mēs gribam sasniegt. Vienalga, ko mēs darīsim, mēs dzīvosim digitalizētā ekonomikā. Izšķirīgais ir, vai mēs vēlamies būt līderi vai nē. Un es uh, domāju par uh, kompromisiem, neiedzinoties detaļās. Varbūt, ka tas nebūs īpaši taisnīgi, bet man ir tāda sajūta, ka uh, Eh, tagad ir centieni vairāk ierobežot eh, sekas eh, tā vietā, lai bruģētu ceļu jaunām iespējām. Eiropa ir viena no dinamiskākajām ekonomikām un pasaules lielākā ekonomika. Neviens nevar gūt tik lielu labumu kā mēs, un tāpēc mums ir jānodrošina, lai mēs būtu līderi. Pirmkārt, tas ir 5G. 5G nozīmēs uh, Eh, industrializāciju, jeb normalizāciju attiecībā uz internetu. Tie bija nelieli soļi 3G un citi, bet šis būs tas lielais solis, lielā iespēja uh, Eiropai izrauties. Un ja mēs neizmantosim šo iespēju, eh, ja mēs nebūsim uh, uh, padošie spektra kontekstā es domāju, ka PVN likumdošanai vajadzētu atbalstīt šo attīstību. Ja mums ir pārāk regulētas platformas, jo tās ir platformas, kas visu laiku attīstīsies, ja mēs tās ierobežosim, tad uh, mēs ierobežosim šo attīstību. Un es gribētu lūgt uh, līdz referentes uh, iet pretrunā tam, ko Jēržīs vairāk kārt teica, proti padarīt mūs visus laimīgus, mūs visus apmierināti, jo ja mēs nespraudīsim šo mērķi pēc iespējas augstāk, ja nebūsim ambiciozi, tad uh, pārējie būs pirmie, otrie un trešie, un mēs būsim tikai ceturtie. Uh, Un es nedomāju, ka tā vajadzētu būt. Un es savukārt nebūtu laimīgs ar to, Jeržī, mums vajadzētu mērķēt uz pirmo vietu, un tad mēs visi varbūt būtu apmierināti. Very good, number. Lieliski. Tālāk Dens Daltons. Paldies priekšsādātāji un paldies arī ēnu referentiem, jo jūs esat paveikuši ļoti labu darbu, ņemot vērā, cik daudz grozījumu un cik daudz cilvēku iesaistīts. Tas nekad nav viegli. Ar lielāko daļu es esmu apmierināts, bet ne ar visu. Man ir uh, problēmas ar uh, šīm trustmarks, uzticības zīmēm, un es uh, varu jums uh, apliecināt, ka ES uzticības zīme apvienotajā karalistē nekādu uzticību neviesīs. Un tālāk, es domāju, ka mums vienmēr jādomā par iespēju legāli iegādātu saturu pārnest uz citiem nesējiem vai citiem cilvēkiem. Protams, varbūt tehniski mēs nevaram šo sanāksmi apturēt, jo tā tiek straumēta visā pasaulē, bet Es domāju, ka ir jārisina arī pirātisma jautājums. 36. kompromiss par mākoņu datošanu. Mēs joprojām esam noslēgušies pasaulē, manuprāt, tā ir nepareiz pieeja, tālāk patērētā tiesības jāpiekrīt tam, ko iepriekš teica Vikija. Man tiešām ir reāls bažas par diskrimināciju starp materiālām precēm, kas pirktas veikalā un internetā, un cerams, ka kompromiss te būs nākamnedēļ par radio frekvenču spektru. Uh, Domāju, ka ir nepieciešama koordinācija, bet ne harmonizēta frekvenču politika, jo tas ir subsidiaritāts jautājums. Un eh, par spīt labam darbam, manuprāt, eh, mums pietrūkst eh, tā, tā trāpījuma, kā tikko pieminēja Hekmārka kungs, jo mēs esam izvēlējušies vecmodīgu pieeju, sakojam paši savām politiskajām degmām un nesaprotam, ka pasaule jau ir pavirzījusies tālāk un mēs nevaram šo džinu iesprastot atpakaļ pudelē, kaut arī dažkārt mēs to mēģinam. Šķiet, ka mēs uh, darām uh, visu, ko varam, bet īsti nesaprotam um, digitālo ekonomiku, un es nedomāju, ka tas varētu būt labs um, ceļš uh, nākotnē. Skogas kungs, liels paldies! Eh, Gogas kungs, es esmu ārkārtīgi gandarīts. Eh, manuprāt, eh, šis ziņojums ir liels sociāla liberālisma kokteilis un Es darīšu visu, lai tas viss darbotos, jo šis ir ārkārtīgi būtisks priekšlikums, un es domāju, ka ņemot vērā Igaunijas un Vācijas pieredzi, jūs varat paveikt ko ļoti īpaši, jo šis ziņums ir ļoti, ļoti būtisks. Ja tas nedarbosies, Eiropa palaidīs garām būtisku iespēju, un tā tiešām ir iespēja jauniem cilvēkiem Vienmēr eh, labāk ir būt uzvarētājiem, un eh, šeit visi būs uzvarētāji. Ikvienam Eiropā ir jābūt uzvarētājiem, un es domāju, ka šādi iespēja jums ir pavērs. Ir nepieciešami spēcīgāki formulējumi, jāparāda, ka Eiropa ir atvērta inovācijām, un Um, dalīšanās ekonomika ir um, nākotnes ekonomika. Ļaujiet cilvēkiem dalīties. Platformas ir nākotne. Cilvēkiem patīk platformas. Nu, padariet viņus laimīgus, ļaujiet viņiem darboties. Uh, ļaujiet uh, vienotajam digitālajam tirgum darboties. Un es uh, arī uzskatu, ka ar uh, pāsta sūtījumiem ir problēmas. Reizēm tas ir pārāk dārgi, bet uh, ir nepieciešami kompromisi. Uh, spiediet, grūdiet viņus uz priekšu, ļaujiet uzņēmumiem pārdot preces. Es neticu uzticības zīmēm, cilvēki arī netic tādām. Un mūsu vēlētāji, es nezinu, vai to vajadzētu likt tādu uzsvaru, tas nav tik svarīgi. Ir svarīgi, lai lietas darbotos, jo šobrīd mums ir iespēja to panākt nodrošināsim to, ka ik viens no šī ziņojuma ir ieguvējis. Klēra Mūdīlāts. Liels paldies! Vēlreiz gribēju teikt paldies referentiem, nānu referentiem par šo Herkulesa darbu, kuru jūs esat ieguldījuši kopā ar visiem citiem. Un ceru, ka jums izdosies panākt uh, pēc iespējas vairāk kompromisu. Runājot par konkrētiem kompromisiem, piemēram, 22a par BEREK, ir nepieciešams nodrošināt šai aģentūrai resursus. Es domāju, ka tas tiešām būtu ļoti augsti, tas gūtu ļoti augstu novērtējumu. Un runājot par jau izskanējušiem komentāriem, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi atzīt, ka runājot par digitālo tirgu, mēs nerunājam par cilvēkiem tikai, pa, tikai kā par patērētājiem, gan, gan par ietekmi uz pilsoņiem plašākā griezumā. Un tas uh, attiecas arī uz kompromisu 19, kur jūs runājat par to, ka ir nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu universālu pieeju platījoslas internetam. Bet arī Vēl papildus tam mēs domājam par sociālo, digitālo integrāciju. Ir nepieciešams nodrošināt visiem piekļuves prasmes, un es te nedomāju tradicionālu skolu vai universitāti, bet drīzāk visā profesionālajā karjerā un pat pēc tās. Un, un tam būtu jānozīmē arī tas, ka digitālā integrācija vai iekļaušana nozīmē uh, darba tiesības, jo šīs prasmes nodrošina cilvēkam iespēju strādāt digitālā vienotā tirgus laikmetā. Tas nozīmē, ka viņi ir iekļauti aizsardzības sistēmā un dažas lietas eh, citās jomās mēs vienkārši uztveram kā pašsaprotams. Šons Kēlīs, lūdzu. Pavisam īsi. Pēdējie četri runātāji izteicās eh, tik saprātīgi, kā es sen nebiju dzirdējis. Un Konors um, teica, ka jā, mēs varam panākt, lai cilvēki ir laimīgi. Un te nav nekādu pretrunu, nevajadzētu būt nekādām pretrunām starp patērētājiem un uzņēmumiem. Ja cilvēki ir laimīgi, uzņēmējiem jābūt laimīgiem. Uh, Un tāpēc mums ir jādomā par to, kā veicināt attīstību, kas ikvienam ļautu gūt no tā labumu. Šobrīd, eh, kā itre referencē, mēs te runājam par eh, politiskās aizsardzības eh, regulu, un mēs mm, ēnu referentos, ar ēnu referents sanāksmēs esam jau vienojušies, cerams, ka arī trialogs pirms līdz Ziemassvētkiem tiks pabeigts bet uh, ir jāpadomā, vai pētniecības uh, nozare ar šo priekšlikumu būs apmierināta. Un tad mēs uh, būsim sanākuši m, mm, savu mērķi m, mm, nodrošināt 3% uh, no IKP izpētē, un tas nāks par labu gan uh, uzņēmumiem, gan uh, patērētājiem. Un te tie punkti, ko pieminēja Konors, uh, Daltona kungs un citi, Goga kungs, uh, ir jāņem vērā. Uh, Es domāju, ka šī regula varētu mums nodrošināt pirmo vietu pasaulē. Mēs vēlamies būt pirmie. Paldies! Tagad es došu vārdu komisijai un pēc tam vēlreiz abiem, abām referentēm. Bet uh, mums ir nedaudz vairāk laika un ja kā cēnu referents uh, grib piebilst kaut ko, ko nepagūp pirmajā reizē, tad jūs varēsiet izteikties pēc komisijas komisija, vai jums būtu kas sakāms? Dugāra kungs, paldies eh, priekšsādātāji, godāmie deputāti. Man ir viens vispārīgs komentārs un um, divi konkrēti. Vispārīgais komentārs ir tāds, kas ļoti uh, augsti novērtēju kompromisa grozījumu par kopēju noteikumu kopumu, jo Nu, šobrīd mums ir 28 dažādi noteikumu kopumi, un ja mēs vēlamies eh, vienot digitālos mm, tirgu, tad mums ir nepieciešams viens noteikumu kopums, un te ir nepieciešama cita likumdošanas kultūra, gan parlamentā, gan arī padomē. Ir jāatzīst, ka minimālā harmonizācija nav tas veids, kā mēs nodrošināsim uh, Mm, vienotu digitālo tirgu. Nevajadzētu būt tā, ka eh, ir 28 plus 1, ir jāpanāk, lai 28 kļūst par 1, un nu, rezultātus jau mēs eh, redzēsim praksē, un eh, tad varēs saprast, vai šis kopējais mērķis tiek ievērots, bet mums ir jāstrādā arī ātri, jo tas ir tirgus, kas pavisam drīz būs pirmais pasaulē, un tāpēc mēs vēlamies priekšlikumu, kurš ir ļoti koncentrēts, un um, ļau, es ceru, ka tas ļaus arī likumdevējiem ātri strādāt. Divi konkrēti punkti par ģeobloķēšanu. Šķiet no kompromisa grozījumiem parlaments uzskata, ka mēs varam atbrīvoties no ģeobloķēšanas, piemērojot pakalpojumu direktīvu un um, citus tiesību aktus, bet komisija uh, ir secinājis, ka ir nepieciešami likumdošanas pasākumi, lai likvidētu nepamatotu ģeobloķēšanu. Jā, tiešām 20. pantu ir jāpiemēro arī konkurences likumdošanas ievērošanai nepieciešama, bet ar to vien nepietiek, lai mēs atrisinātu ģeobloķēšanai pamatā esošās problēmas. Un mēs, protams, uh, atbalstām to, ka parlaments atbalsta šo likumdošanas iniciatīvu un brīdī, ka mēs redzam, ka top šis priekšlikums jūs neizsakāties eh, par to, ka būtu vajadzīgs vai eh, būtu nepieciešams eh, likumdošanas pamats, lai atbrīvotos no ģeobloķēšanas bet eh, zinām, ka šī ģeobloķēšana notiek tālāk par platformām. Mēs vēlamies izvairīties no iespēja, ka ir kaut kas tāds, eh, kas mums eh, ir jādara saistībā ar šīm platformām. Ja mēs raugāmies uz likumdošanu, tad mēs redzam, ka tas ir visur esošs jautājums. Te mēs runājam par telekomunikāciju pakalpojums niedzējiem, kop aut autortiesībām, kiberdrošību, audiovizuāliem pakalpojumiem. Tur visur tiek pieminētas platformas, un tad mēs varam sākt domāt, vai tas varbūt ir nepieciešams, bet nevajadzētu radīt iespēju, ka platformas netiek nekāda regulētas vai vispār netiek ņemtas vērā. Uh, Un tāpēc ir jādomā, kā aktualizēt Eiropas eh, tiesību aktus, lai tas eh, darbotos eh, vienotajā digitālajā tirgu. Ja drīkst, varbūt es atgriezīšos pie ēnu referentiem. Un, protams, ir vēlme par to izteikties kom komitejās, kas gatavoja atzinumus un par um, datu aizsardzības regulu, par datu un informācijas drošības tiesību aktiem. Un, uh, kad es kā ēnu referente izteicos, es domāju, ka ir um, jānodrošina, ka kiberdrošība nozīmē, ka daudzi, daudzas no problēmām, kuras um, tā aptver un kas tika pieminētas, tiks uh, atrisinātas šajā direktīvā. Varbūt mums izdosies šos jautājumus savienot, lai mēs apzinātos, par ko tad mēs 14. balsojam. Gebhardas kundze, vai jūs vēlaties uh, izteikties pirmā vai Kalasas kundze, varbūt Kalasas kundze? Paldies! Paldies arī par jūsu komentāriem! ir dažas lietas, par kurām es gribēju izteikties par Bērek. Jā, arī komisija pieminēja, ka ļoti daudzās jomās ir tāda problēma, ka neviens neredz Eiropas lielo kopainu, jo projām ir 28 dažādi noteikumu kopumi, un tāpēc ir jādomā par Eiropas skatījumu bet eh, šobrīd eh, mēs vēlamies eh, stiprināt arī bēreklomu. Nevajadzētu iesaistīt kaut kādas jaunas aģentūras, tas tomēr ir svarīgi. Runājot par platformām, es atvainojos, man ir žēl, ka uh, Žuvēna kungs ir aizgājis prom, bet uh, viņš pieminēja, ka mums uh, būtu jābūt pirmajiem arī digitālās uh, ekonomikas uh, ziņā bet prātā ir jāpatur tās, ka platformas kā starpnieki spēlē būtisku lomu, ņemot vērā to, ka digitālā ekonomika jau ir reāla nozare, un tāpēc ir nepieciešams panākt starpnieku augstāku atbildības līmeni, jo starpnieki ļauj uzņēmumiem sniegt savus pakalpojumus, un ja viņiem ir augstāki mm, pienākumi, tas nozīmē, ka mazāk uzņēmumi darbosies tirgu. Manuprāt, to ir ļoti būtiski saprast, un tas ir jāpatur prātā. Platformas jau nepiegādā tikai kultūras eh, saturu, Ir platformas, kas piedāvā daudz atšķirīgākas lietas, un es piekrītu, ka pastāv saikne starp pienācīgu savu pienākumu tūl, pildīšanu un atbildības līmeni. Uh, Un, ja mēs pacelsim atbildības līmeni, tad uh, tirgu darbosies mazāk uzņēmumi tālāk par sievietēm un piekļuvu visiem. Manuprāt, mums jau ir punkti, kas uh, to risina, un es nedomāju, ka šīs uh, tēmas te būtu kā papildus jāņem vērā tālāk par satura nodošanu tālāk vai pārcelšanu citām ierīcēm. Mēs uh, gaidām juridiskās komitejas atzinumus par šo jautājumu, bet mēs atbalstām to, ka saturu ir iespējams pārcelt par ģeobloķēšanu. No vienas puses tā bija jūrija komitejas kompetence, bet no otras puses mēs uzdevām papildināt e-komercijas ietvaru. Uh, kas nozīmē, ka ģeobloķēšanas prakse, tad, ja tā ir nepamatota, būtu jāpārtrauc. Un es domāju, ka mēs varam piekrist vairumam no šeit pieminētajiem punktiem. Un es domāju, ka ir pozitīvi jāņem vērā un jāizmanto tās iespējas, ko digitālā ekonomika piedāvā, un tāpēc vajadzētu uzsvērt nevajadzētu tik um, daudz risku uzņemties. Gebhārdes konze, mēs nevaram te ilgāk um, paturēt uh, Buzeka kungu, un viņš nedrīkst kavēties, jo viņam ir jādodas uh, citur. Gebhārdes konze. Jā, liels paldies. Es mēģināšu nerunāt pārāk ilgi. Varbūt tā viena lieta pateikšu, pateikšu jau iepriekš. Es nedomāju, ka mūsu uzdevums ir gādāt par to, lai cilvēki, pilsoņi vai parlamentārieši, deputāti būtu laimīgi. Es domāju, ka mm, tas ir jādara katram pašam, jo katram pašam ir atšķirīga izpratne par to, kas viņu dara laimīgi un kas nē. Un es domāju, ka tā ir tāda diezgan savāda diskusija, kas mums te risinājās. Ir svarīgi, lai mēs skaidri saprastu, ka inovācijas, ko mums piedāvā digitālais tirgus, nozīmē daudz ļoti būtisku iespēju, un tās vajadzētu izmantot, par to nevar būt nekādu šaubu. Protams, ka šīs iespējas saistās arī ar mūsu ekonomikas nākotni, un te mēs vēlamies iet uh, pretī pilsoņiem, tāds ir mūsu mērķis, bet es gribēju uzsvērt, ka katrai medaļai tomēr ir divas puses. Viena puse ir priekšrocības, otra puse ir riski, kas ar to var saistīties, un atbildīgiem poli, kā atbildīgi politiķi mēs nevaram teikt, ka mēs uh, raudzīsimies tikai uz pozitīvajiem aspektiem. Nē, mums ir jādomā arī par problēmām, kur ir šīs problēmas, un tieši tāpēc jau mēs esam tēlā, ja šīs problēmas atrisināt. Te es uh, pievērsīšos jautājumu, ko pieminēja arī Fordes kundze, proti par um, punktus 7, 8, 19, 11 par iepirkšanos um, tiešsaistē. Tas taču skar mūs gandrīz visus. Un te gandrīz visas uh, politiskās grupas izteicās pār to. Vienīgi pret to ir liberāļi. Un pārējie viss, kas izteicās, uh, pavisam skaidri teica, ka pastāv vienādas patērētāja tiesības iepērkoties tradicionālā veikalā vai internetā. Un te jau nepastāv atšķirīgas izpratnes, tā vienkārši, tas vienkārši ir vairākums politiskajās grupās. Tas ir pamats šim kompromisam, un man, protams, ir žēl, ka liberāļi šos punktus 7 līdz 11 negrib atbalstīt bet eh, tāda nu ir mm, dzīve. Kas attiecas uz eh, kompromisu par ģeobloķēšanu, arī tas ir sarežģīts jautājums, jo arī te ir skaidri jāsaprot, ka ir jānošķir ģeobloķēšana mēdīju jomā, plašsaziņas līdzekļu jomā, televīzija, uh, kino un tam līdzīgi, un e-komercijas jomā, kas ir pavisam kas cits, un tur šis nošķīrums ir nepieciešams, tāpēc e, šie jautājumi ir jāskatā atsevišķos punktos, lai saprastu, kurā e, kurās situācijās ir nepieciešamas atšķirīgas e, tiesības, jo tad, ja es pārdodu televizoru, man nav jāstraucas tik ļoti par autortiesībām. tiesībām nekā tad, ja es um, pērku kādu videofilmu. Un mm, tās ir tās situācijas, kur nošķīrums ir nepieciešams. Tomēr nevajadzētu būt atšķirībām starp to, vai es šo filmu pērku internetā vai veikalā. Par to mēs te uztraucamies. Un um, tālāk par 20. pāntu pakalpojumu direktīvā. Tas uh, mums var noderēt. Uh, Daudzās jomās, bet ne visur, un te būtu precīzāk jāpapēta arī konkurences um, uh, likumdošana, kas varētu pa, pa, palīdzēt mums platformu regulējumu jautājumus, domājot par to, kas šeit notiek saistībā ar tīkla neutralitāti. Ir jādomā visiem, kā nodrošināt visiem vienlīdzīgas iespējas arī tās augtiem stārtāp uzņēmumiem, kas tik tikko ir uzsākuši savu darbu, lai viņiem būtu vienādas iespējas, līdzvērtīgas iespējas šajos tīklos. Uh, nodrošināt savu darbību, līdzīgi kā uzņēmumiem, kuri savu vietu šajā tirgu jau ir atraduši. Mēs nevaram šos jautājumus vienkārši noslaucīt nos no galda. Jā, mēs gribam progresu, bet ir jāraugās, lai arī jaunie un nelielie uzņēmumi varētu izmantot līdzvērtīgas iespējas. Un šī problēma ir jārisina, ja tā pastāv un regulējums ir nepieciešams. Protams, uh, nepieciešams tas, ko um, ir lēmusi FEM padome par to, kas attiec uz uh, cilvēkiem ar uh, īpašām vajadzībām un tam līdzīgi. Jā, jā, tas viss ir jāņem vērā, jo tas ir ļoti būtiski un to mēs arī darīsim. Tāpēc es esmu ārkārtīgi pateicīga visiem par uh, labajiem priekšlikumiem, ko esam saņēmuši no dažādām komitejām. Es ceru, ka mums um, izdosies pabeigt eh, pārējos kompromisus eh, tikpat eh, veiksmīgi kā pirmos. Mēs turpināsim darbu pie tā un domāju, ka gal galā taču mēs nonāksim pie pietiekami veiksmīga teksta. Un, ja ik viens uh, no mums teiks, uh, jā, protams, ja es būtu šo tekstu rakstījis vienatnē, tas izskatītos pavisam citādi. Un tas ir pilnīgi saprotami. Tomēr jāteic, ka es šobrīd esmu diezgan apmierināta ar sadarbību mm, starp politiskajām grupām, un es jau tagad uh, šķiet varētu parakstīties zem šī teksta savas politiskās grupas vārdā. Excellent. Um. Lieliski. Liels paldies un tā tik daudziem cilvēkiem, kas arī klausījās. Uh, šo diskusiju. Es zinu, ka jūs līdzdarbosieties kompromisu meklējumos, zinu, ka ir ļoti grūti šos kompromisus panākt, un liels paldies visiem, kas te darbojās, arī sekretariātam un mūsu asistentiem. Šī bija ļoti interesanta diskusija, te ir ārkārtīgi daudz detaļu, par kurām vēl ir jāpanāk vienošanās, bet uh, es gribētu izmantot praktisku pieeju un atgādināt jums, ka mēs balsosim par par šo tekstu 14. decembrī. Tā ir, um, tas ir pirmdienas vakars Strasbūras nedēļā. Un es zinu, ka reizēm daži deputāti eh, ierodas eh, par vēlu. Balsojums eh, sāksies precīzi septiņos pēcpusdienā vakarā. Un tāpēc varbūt visi pārbaudiet vai jūs būsiet klāt līdz septiņiem vakarā, un, ja ir kādas tehniskas problēmas, dariet mums tās zināmas pēc iespējas ātrāk. Mm, to mēs apspriedīsim, tad ar konsultantiem pirmdienas vakaros Strasbūrā balsojums agrāk notika pa deviņiem, tagad tas būs septiņos. Daudz deputāti ierodas no Frankfurtas, ir atkarīgi no satiksmes, un septiņi tiešām varētu būt problemātisks laiks. Bet mēs par to varam vienoties vēlāk. Bet varbūt apspriediet ar saviem koordinatoriem to un. Uh, dariet uh, to pēc iespējas ātrāk zinām sekretariātam. Es zinu, ka dažas komitejas, tad, kad uh, tās uh, balsoja septiņos vakarā, sāka nedaudz vēlāk, bet tad um, deputātiem tas izvērš par ļoti gāru vakaru. Un Jiržie arī kaut ko teiks. Varbūt, ka mēs varētu sākt 8.30 un tad uh, mēs sākam 8 līdz 12. ja esat uz to gatavi bet eh, vienosimies ar koordinatoriem. Tomēr, dārgie draugi, mūsu kopējā sanāksmes noslēgumā vēlētos pateikt sekojošu, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kāpēc? Hēkmarka kungs iespējams eh, sajauca divus ārkārtīgi svarīgus vārdus. Viņš jau ir aizsteidzies prom, tāpēc nevar viņam pajautāt, ko viņš domāja, un nevar viņam arī paskaidrot. Tātad pārāk ambicios nav tas pats, kas neiziet uz kompromisiem. Es tiešām uzskatu, ka mums ir jābūt ārkārtīgi ambicioziem un tālajošiem. Ambicioziem, lai izveidotu patērētājiem adekvātu tirgu, lai iestātos par MVU, lai izveidotu digitālu vienoto tirgu. Un, godātie draugi, beigās kompromisi ir ārkārtīgi svarīgi, pretējā gadījumā mēs nevarēsim pabeigt šo darbu. Uh, Tāpēc, eh, runājot par kompromisiem, mums nekad neizdosies panākt visu, ko vēlamies. Tā tas ir. Un tā jau būs, ka visi vienmēr būs daļai neapmierināti. Esmu spiests eh, to teikt vēlreiz, pretējā gadījumā mēs nevarēsim vienoties par kompromisiem. Tātad ambiciozitāte un kompromisa spēja ir divas dažādas lietas. Būsim ambiciozi maksimāli, bet gala beigās jau mums ir nepieciešams vienoties. Fordas kundze. Balsojumam ir jābūt pabeigtam līdz deviņiem, saka sekretariāts. Tātad, mēs jums vēl darīsim zinām balsošanas brīdi. Tātad, kolēģi. Ir panākt vienošanās par ļoti daudziem kompromisu grozījumiem, un ar to arī vēlētos apsveikt referents. Bet par pārējiem punktiem mums būs jābalso, tāpēc balsojums būs.